sakarīgs debats par šo jautājumu un lai plenārsēdē mēs varētu vienoties par šo jautājumu, tiek pārtraukta atkal runātāja, priekšsādātāja pārtrauc eh, ministra Vitenes kundzi. Grācie. Eh. Paldies. Es esmu saņēmusi rezolūcijas priekšlikumu, lai slēgtu eh, debates. Debates ir slēgtas. Balsojums būs rīt 11.30. Darba kārtībā tagad ir padomjas un komisijas paziņojumi par Melnkalnes integrācijas procesu Eiropas Savienībā. Vispirms padomjas vārdā uzklausīsim valsts sekretāri Gjorī Kundzi. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Hölgyek és urak! Deputāti, Rītdien jūs balsosiet par Eiropas eh, Montenegro integrācijas procesa rezolūciju. Es uzskatu, ka Eiropas Savienībai šeit ir ļoti liela loma. Arī Eiropas parlamentam šeit ir ļoti būtiska loma. Tāpēc arī ir svarīgi, lai mēs uh, informētu sabiedrību Eiropas Savienībā par uh, turpmāko Eiropas Savienības paplašināšanos un uh, tās nosacījumiem. Tas, protams, uzliek mums atbildību. Padome vēlas veltīt uh, visus iespējamos spēkus šim procesam. Padome 2010. gada 14. decembrī pieņēma secinājums, ka paplašināšanās atbilstoši attiecīgajiem priekšnosacījumiem tiks eh, turpināta Rietumu Balkānu valstīs, un arī Ungārijas prezidentūra iestājas par šiem mērķiem. Es vēlētos jums pateikties par ieguldīto darbu un eh, par to, ka piedalījāties ar saviem secinājumiem lai atspoguļotu Melnkalnes jau panākto, un tas ir ārkārtīgi svarīgi kopējā iestājas procesā. Mēs eh, jau agrāk esam uzsvēruši Melnkalnes uh, situāciju Eiropas Savienības iestājas kontekstā. Šī valsts ir stabila un uh, arī dalība Eiropas Savienībā atbalsta vairums valsts iedzīvotāju un politisko partiju. Tāpat arī Mon Melnkalne ir uh, pati veicina stabilitāti, uzturot uh, līdzsvaru starp uh, etniskajām minoritātēm. Un Melnkalne ir kļuvusi par iestājas kandidātu, parakstījusi asociācijas līgumu, un tas liecina par to, ka Eiropas Savienība ir būtisks spēlētājs šī reģiona stabilizācijā. Pateicoties eh, jau sasniegtajam, mēs varam spērt soli tālāk valsts integrācijas procesā, un, protams, mēs varam arī formulēt no savas puses jaunas prasības. Un daudzas delegācijas eh, ikdienā risina šos jautājumus. Eh, mēs priecājamies par Melnkalnes paveiktajiem un eh, Melnkalnes valdība ir lēmusi par rīcības plānu, reaģējot uz komisijas ieteikumiem, un mēs arī priecējamies par izvēlētajām metodēm, proti par to, ka valdība ir iesaistījusies konsultāciju procesā ar sabiedrību, un es vēlētos jums īsi izklāstīt galvenās prioritātes uh, jomās, kurās bija vērojams progress. Eiropas komisija uh, par to vēstījusi arī savā pagājušā gada ziņojumā. Ir jāstiprina tiesiskums, jāturpina valsts reformas, jāpalielina pārvaldes kapacitāte. Tāpat arī ir jāmaina vēlēšanu likums, jāveic tajā grozījumi, un ir ārkārtīgi svarīgi, lai tiktu veicināta preses brīvība. Uh, Tāpat arī ir eh, jāsargā katras personas tiesības, jo īpaši to, kur ir bijuši spiesti pamest savu dzimteni. Tāpat arī ir jāturpina cīņa pret korupciju un organizēto noziedzību. Tā ir ārkārtīgi svarīga joma, un tajā mēs sagaidām lielu progresu no Melnkalnes puses. Tāpat eh, stabilizācijas un asociācijas eh, process ir Mm, jāturpina, un tam ir ļoti svarīgi, lai Melnkalne patiešām panāktu progresu un pati censtos uzlabot situāciju. Un mm, būtiski ir arī tas, lai šī valsts uzrādītu ļoti konkrētus rezultātus. Uh, Melnkalnē ir ļoti svarīga loma reģionālajā sadarbībā, tā cieši sadarbojas ar savām kaimiņu valstīm, tāpēc mēs priecājamies par šo konstruktīvo lomu, ko Melnkalne ir uzņēmusies labu kaimiņu attiecību veidošanā. Tāpēc eh, šajā kontekstā ir eh, svarīgi, lai eh, Melnkalne turpinātu iesaistīties Eiropas sadarbības procesā. Melnkalne arī piedalās reģionālajā sadarbības padomē, ir uh, aktīva kultūras jomā. Un tas nozīmē, ka Melnkalne var kalpot kā labs piemērs. Uh, visu beidzot es vēlos pateikties referentam par ieguldīto darbu, uh, par aktīvo dokumentu izstrādi. Tāpēc es vēlētos iedrošināt Melnkalnu un tās iestādes turpināt iesāktās reformas un eh, darboties, lai tiktu izpildītas eh, iedzīvotāju cerības. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, un tagad vārds komisāram Filem. Paldies, priekšsēdētājs kundze, cienījamie deputāti. Man ir liels gods runāt Eiropas parlamentu priekšā par Eiropas integrācijas procesu un Melnkalns, Melnkalns sakarībā. Un mēs gribam sveikt referentu Čārlzu Tanaku, kurš izstrādāja ziņojumu šajā jautājumā un gribam pateikties visiem cienījumam deputātiem, kuri dev ieguldījumu šai ziņojumu tapšanā. Parlamentam ir ļoti svarīga loma par uh, paplašināšanās procesā. Un uh, tikai saskaņotā darbībā mēs varam panākt rezultātu. Melnkalns ceļš kritērija izpildē ir bijis atzīstams. Ir arvien lielāka politiskā vienprātība par to. Melnkalna ir spērusi būtiskus soļus, sakārtojot savu tiesisko un institucionālo ietvaru. Tā ir arī apņēmības pilna darboties reģionālās sadarbības jomā un tajā ir uh, konstatētas uh, būtiskas struktūrāls reformas un virzības priekšu visās galvenajās jomās. Uh, Eiropa padomes lēmums piešķirt Melnkalnei kandidāts valsts statusu ir kā atzinība šiem sasniegumiem, un, ir arī, un tas ir arī spēcīgs signāls, kas pasvītro Eiropas Savienības paplašanās politikas nopietnību. Melnkalne ir uh, uzsākusi tādu ļoti izšķirošu posmu. Kandidātu valsts status ir ļoti svarīgs. Melnkalnē ir nepieciešami taustām rezultāti, lai šī valsts varētu pāriet uz nākošo posmu Eiropas integrācijā. Esmu pārliecības pilns, ka Eiropas parlamenta rezolūcija eh, dos, eh, sūtīs vajadzīgos signālus Melnkalnei, atzīstot iepriekšējos sasniegumus, bet tāpat arī norādot uz uh, tām cerībām un to, kas tiek sagaidīts no reformu procesa. Risinot uh, visus vēl neatrisinātos jautājumus ceļā uz uh, dalību Eiropas Savienībā. Es tikos ar Melnkalnas jauno premjerministru Lukšiču kungu. Mēs tikāmies pagājušā nedēļā. Viņš pauda apņemšanos virzīt uz priekšu reformu procesu un viņš pauda lielu apņēmību panākt galvenās prioritātes, kas ir nospraustas komisijas atzinumā, un šī nostāja ir ļoti pozitīva. 17. februārī pēc uh, publiskajām konsultācijām ar pilsonisko sabiedrību un sarunām ar komisijas dienestiem valdība pieņēma rīcības plānu, lai uh, risinātu šīs prioritātes. Tagad ir ārkārtīgi svarīgi vērst uzmanību tieši uz ieviešanu un ir uh, jāpanāk stabils process. Priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, galvenās prioritātes, kas ir paustas atzinumā, ir lielas un tās prasīs lielu darbu un apņēmību no visu iesaistīto pušu, no, no visām iesaistītām pusēm Melnkalnē. Iepriekšējie paplašanāšanās procesi jau ir paredzējuši, cik svarīgi ir risināt galvenos politiskos jautājumus un tāpat arī uh, pēc iespējas agrāk atver 23. sadaļu ir nepieciešams depolitizēt uh, valsts pārvaldību, valsts uh, administrāciju. Melnkalnē ir jāstiprina tiesu sistēmas neatkarīgums un tāpat jānodrošina efektīva cīņa pret korupciju un organizēto noziedzību. Tas viss, šis darbs šajās no, jomās nodrošinās tālāk uh, gludas sarunas un integrāciju Eiropas Savienībā. Melnkalnei ir jāuzlabo savus vēlēšanu uh, Uh, ietvars atbilstoši ECO un Venēcijas komisijai un augstā pārstāv norādījumiem. Parlamentam ir uh, jāpastāv uz šīm prioritātēm. Efektīva atbilstība Eiropas Savienības standartiem cilvēktiesību jomā ir ārkārtīgi svarīga, it īpaši runājot par uh, runas brīvību un attiecībām ar pilsonisko sabiedrību. Tāpēc ir nepieciešams stiprināt diskriminācijas politiku Melnkalnē, jāstiprina dzimuma līdztiesības joma un tāpat arī uh, mazāk aizsargāto grupu uh, aizsardzība. Jārod risinājumi uh, valsts iekšienē pārvietotajām personām. Jūsu rezolūcijas uh, projektā ir jāplūko visi šie aspekti. Melnkalnē ir jāstiprina sava administratīvā kapacitāte un jāuzlabo sava gatavība daudzās jomās. Melnkalnas nākotne nenoliedzami ir eh, Eiropas eh, Savienības eh, ietvarā, un mums ir atbildīgi jārīkojas. Mūsu paplašināšanās politikas uzticamība ir lielā, mēlā, lielā mērā balstīta uz kandidātu valstu respektu un to, cik lielā mērā tās spēj uh, izpildīt nepieciešamās prasības un arī to, cik lielā mērā Eiropas Savienība ir apņēmības pilna attiecībā pret kandidātu valstīm. Mūsu interesēs ir nodrošināt to, lai Melnkalnes virzība uz Eiropas Savienību būtu balstīta uz konkrētiem sasniegumiem un rezultātiem. Melnkalnes sniegums šogad tiks izvērtēts. 2011. gada oktobrī un komisija izanalizēs, vai Melnkalna ir panākusi nepieciešamu atbilstību iestāšanās kritērijiem un ir tīpaši septiņās galvenajās prioritārajās jomās, kas ir uh, izklāstīts atzinumā un tikai tad būs iespējams lemt par sarunu atvēršanu. Paldies! Paldies, komisāra kungs! Došu vārdu tagad runātājiem gru, politisko grupu vārdā un sāksim ar konservatoru un reformistu grupu Tanuka kungs. 2 minūtes 30. Komisāri, es pats esmu divreiz bijis Melnkalnē pēdējo 18 mēnešu laikā kopā ar saviem kolēģiem no Tautas partijas. Uh, Un eh, mēs eh, izvērtējām progresu, ko šī valsts ir panākusi no kandidātu valsts, eh, kandidātu valsts statusā uz dalību Eiropas Savienībā. Lai cik maza ir šī valsts, tās valdība dar, strādā ļoti smagi, un man arī uh, jāizrāda cieņa Miliģa Kanoviča kungam, ārlietu ministram, un viņa pēctecim šajā amatā, kas uh, ir centušies uh, vadīt savu valsti, lai tā varētu iestāties Eiropas Savienībā un NATO. Melnkalne cenšas izpildīt Eiropas Savienības prasības, jo īpaši komisāru Füles uh, eh, septiņas uh, prioritātes. Es arī vēlos īpaši uzsvērt uh, korupcijas un organizētās noziedzības problēmas. To kontekstā var izvērtēt Melnkalnes panākto progresu. Uh, Valsts arī nāca klajā ar labi formulētu rīcības plānu, kurā atspoguļota šīs prioritātes un prasības. Es uzskatu, ka Melnkalne ir gatava sākt sarunas par dalību Eiropas Savienībā kā pilntiesīga kandidāte, un uh, es nezinu, kāpēc komisija tā uz, uzstāja uz šo uh, laika periodu starp uh, oficiāls kandidātu valsts statusa piešķiršanu un sarunu sākšanu. Man šķiet, ka nolīgumos tam nav pamatojuma. Es domāju, ka mēs šeit varam sūtīt pozitīvu signālu Podgoricai un uh, citām reģionu valstīm. Un es ceru, uh, ka šāda kārtība nemazinās Melnkalnes vēlēšanos iestāties Eiropas Savienībā. Melnkalni vajadzētu vērtēt pēc panāktā progresa, to nevajadzētu piesaistīt citu kaimiņu valstu progresam Balkānos. Melnkalda ir maza, skaista valsts, kas ir stabila un ekonomiski augoša pēc tās nodalīšanās no Serbijas. Te nav nekāda īpaša etnisko vai reliģisko problēmu, atšķirībā no tās eh, lielākiem kaimiņiem. Eh, te bija neliels robežu konflikts ar Horvātiju, kur tā miermīlīgi atrisināja. Tā nesen veda sarunas par eh, izrēdīšanas līgumu. Bija veiksmīgas sarunas ar Serbiju un Horvātiju. Tā arī vēlas iestāties Eirozonā, bet, diemžēl, tās ekonomika nav diversificētā paļaujas uz uh, turismu un alumīnija ieguvi. Iespējams, ka finanšu pakalpojumi un enerģētika varētu atrisināt Melnkalnes problēmas, bet jebkurā gadījumā tā ir paraugs uh, panākumiem Balkānu reģionā. Grācie par uh, ilgu. Paldies, un tagad tautas partijas grupas vārdā Ibris Sagičas kundze divas minūtes. Tak, fru ordförande. E Paldies, priekšsēdētāji! Kā tautas partijas ēna referenta Melnkalns jautājumā grib pateikties Tanokungam par ārkārtīgi labo sadarbību un ļoti labo un līdzsvaroto ziņojumu. Tāpat es gribētu aicināt kolēģus atbalstīt šo ziņojumu, par kuru mēs balsosim rīt. Gribu uzsvērt, ka esmu ļoti pozitīvi noskaņot attiecībā uz Eiropadomas lēmumu kas tika pieņemts pagājušā gada decembrī, lai piešķirtu Melnkalnei kandidātu valsts status. Bet vēlreiz gribu uzsvērt, ka mums ir jāatceras mērķi, kāda ir Melnkalnei. Tātad iestāja Eiropas Savienībā. Melnkalna kopš neatkarības panākšanas ir nodrošinājusi labu progresu. Mēs nu padzirdējām no padomas, ka uh, Melnkalna tik tiešām ir panākums stāsts, un tāpat kā Tanaka kungs, es domāju, ka tas ir žēl, ka mēs joprojām neesam atvēruši sarunas. Es domāju, ka komisijai pēc iespējas ātrāk ir jāuzsāk sarunas par iestāju un jānosaka skaidrs datums, kad šīs sarunas tiks atklātas. Ir skaidrs, ka reforma process ir jāturpina tīpaši tieslietu jomā un uh, cīņā uh, pret. Uh, Uh, personīgo interešu konfliktiem valsts pārvaldē. Komisijas nospraustās uh, prioritātes, protams, ir uh, jāpilda, to izpildi ir jāapseko, bet ir bijušas, ir jau veiktas vairākas ļoti pozitīvas reformas, ar kurām varam būt ļoti apmierināti. Šodien mums plenārsēdē viesojās Melnkalns vēstnieks, un mēs pozitīvi vērtējam viņa vizīti bet gribētu arī, lai Melnkalns pārstāv būtu šajā telpā. Paldies! Paldies! Paldies! Sociālistu un demokrātu grupas vārdā Farmakungs, ļoti pusminūte. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, kolēģi, pateicos Tenaku kungam par ļoti konstruktīvo sadarbību. Mums ir liels prieks, ka Melnkalna tagad var uzsākt ceļu uz Eiropas Savienību, un komisijai ir jāsāk sarunas pēc iespējas ātrāk. Protams, Melnkalnē ir jāizpilda Eiropas Savienības nosprostie kritēriji, bet kandidātu valsts status ir skaidra norāde, ka Eiropas Savienība ir apņēmības pilna nodrošināt visai bijušai Dienvidslāvijai nākotnē Eiropas Savienībā. Melnkalna var rādīt piemēru citām valstīm. Es domāju, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi visa reģiona stabilitātei. Melnkalna ir maza un uh, lepna un izturīga valsts, kura ir ļoti spēcīgi iesaistīta reģionālajā sadarbībā. Tā ir labas uh, attiecības ar kaimiņiem, un tā, tā ir ļoti labā pozīcijā virzīt uz priekšu iestājas sarunas, bet joprojām ir jomas, kurās nepieciešams reformas, piemēram, tiesu sistēma. Ir nepieciešams uh, patiesa tiesiskums, bet, diemžēl, joprojām Mankalnē pastāv korupcija un korumpēta noziedzība. Un uh, Tāpēc tiesu sistēma ir jāstiprina atbilstoši Eiropas Savienības prasībām. Un jānodrošina, lai Melnkalnē tik uzlabota sieviešu situācija, tāpat masamēdība brīvība un lai tik nodrošināts pamatiesības nodarbinātajiem eh, manu, mazākumtautību pārstāvjiem un jāiesaist pilsoniskā savienība šajā darbā. Visi šie faktori ir izšķiroši svarīgi šajās sarunās, ko Eiropas Savienība atvērs. Un eh, mēs gribētu sveikt eh, Melnkalnas locekļu šeit parlamentā pēc iespējas ātrāk. Paldies! Grazie per il gruppo Alde, l'onorevole. Paldies, Alde grupas vārdā. Vaigla kungs, pusotra minūte. Prezidente. Hvala lipa gospodu Tanuku za. Paldies priekšsēdētāji un paldies Tanuka kungam par šo ziņojumu un veiksmīgo sadarbību tā izstrādē. Ja mēs vēlamies saglabāt savu apņemšanos turpināt reformu procesu Melnkalnē, un ja mēs vēlamies panākt, lai visas šīs valstis kļūtu par Eiropas Savienības dalību valstīm, tad mums vajadzētu dot iespēju visām valstīm rietum Balkānos pārliecināties par pasākumu turpināmību Melnkalnē tika piešķirts kandidātu valsts status, tas ir labi, bet tālāk ir jāseko sarunām. Melnkalnē vēl ir daudz darba, tā ir jāuzlabo sava administratīvā kapacitāte, jācīnās pret korupciju, un šim procesam ir jābūt rezultatīvam. Mums ir jānodrošina vīriešu un sieviešu līdztiesība, Tas nav jautājums, kas ir jāuzsver tikai tādā dienā kā šī. Mums ir jānodrošina visu iedzīvotāju, arī minoritāšu līdztiesību, un tās ir prasības, kas ir jāizpilda. Nevalstiskajām organizācijām ir jānodrošina būtiska loma sabiedrībā. Komisāra kungs, es vēlos izteikt vēlēšanos, kas man ienāca prātā, kad es apmeklēju Melnkalnu un runāju ar politiķiem. Ir svarīgi, lai attiecības ar Melnkalni veidotos nepiedaloties Serbijai. Tā ir mācība, ko mēs esam guvuši jau agrāk, un tas nedrīkst atkārtoties, jo šai šī ietekme bija kaitīga. Paldies! Grācie! Paldies! Zaļo grupas vārdā Lunačekas kundze pusotra minūte. Uh. Mr. Mrs. President, Mr. Commissioner. Paldies priekšsādātāji, komisāra kungs, cienījamie kolēģi. Cienījamie kolēģi, es arī gribētu pateikties uh, Tanak kungam par ļoti līdzsvaroto ziņojumu, un man ir prieks, ka mēs uh, varējām šeit vienoties par to, ka mēs nožēlojam to, ka uh, kandidāta valsts status ir atdalīts no sarunu atvēršanas, un kā iepriekšējie runātāji teica, es gribētu, lai Melnkalna uzsāk šīs sarunas un lai kavēšanās nenotiktu ilgi. Man ir prieks dzirdēt arī no Ungārijas prezidentūras, ka viņi atbalsta paplašināšanās procesu un cer, ka šogad jau notiks kādi uh, panākumi. Melnkalna ir daudz, ko jau sasniegusi šogad laikā, bet ir vairākas jomas, kas rada bažas. Gribētu minēt trīs - cīņa pret noziedzību, diskrimināciju un ekoloģiskie jautājumi. Cīņa pret korupciju un uh, noziedzību. Man ir prieks, ka šajā ziņojumā mēs prasam no valsts iestādēm, lai tās atturētos no spiedienu likšanas uz nevalstiskām organizācijām un pilsoniskās sabiedrības, kas izmeklē korupciju un organizēto noziedzību. Šīm organizācijām jābūt brīvām, veikt savu darbu un eh, tām ir jāatbalsta valsti, lai tādā veidā viss valsts kopums kļūtu par uh, neatkarīgu un eh, noslēgtu pret uh, noziedzību. Tālāk, diskriminācijas jautājums. Ir daudzas grupas, uh, attiecībā uz kurām ir izstrādāt labi likumi, bet tas viss labi nedarbojas. Piemēram, uh, Roma jautājums, tāpat arī sieviešu līdztiesības jautājumi un visbeidzot ekoloģiskie jautājumi. Uh, konstitūcijā Melnkalne noteikusi, ka tā ir ekoloģiska valsts, un tas ir labi, bet problēma ir tāda, ka, jā, viņiem ir brīnišķīga piekrastas līnija, pasakaini kalni, bet ja neviens neraugās, eh, cik caurskatāmi ir šie ekoloģiskie procesi un izvērtējumi, tad uh, visa šī brīnišķīgā daba pastāv riskam, ka tā tiks sagrauta. Un es ceru, ka šī valsts turpinās savu darbu un iesaistīs pilsonisko sabiedrību un nodrošinās, ka procesi būs caurskatāmi, nodrošinot un saglabājot arī ekoloģiskās vērtības. Paldies! Grazie, proseguiamo con gli altri. Paldies! Tagad pāriem pie citiem runātājiem, kas pieteikušies. Es lūdzu jūs ievērot jums atvēlēto laiku. Tagad vārds Šeflina kungam pusotra minūte. Uh, you, Paldies, priekšsēdētāji, ministra, komisāri. Es piekrītu vairumam iepriekšējo runātāju, proti Melnkalna ir panākusi ievērojamu progresu, iestājas sarunās ar Eiropas Savienību, neraugoties uz uh, sarežģīto situāciju, no kuras tā sāka. Te bija jātiek galā ar komunismu sabrukumu, ar valsts sabrukumu, ar karu, un te bija jāveido jauna sistēma uz vecās sistēmas drupām. Tas nebija viegls uzdevums, un daudzas vecās sistēmas negatīvās iezīmes turpināja pastāvēt. Jaunā Melnkalnes elite ir apņēmusies tiekties uz nākotni Eiropas Savienībā, un tajā noteikti ir palīdzējusi neveiksmīgā savienība ar Serbiju. Melnkalnei ir tās pašas problēmas, kas vairumam postkomunisma valstu - korupcija, kriminālā situācija, neefektīvā valsts pārvalde un citas. Un eh, šīs problēmas atspoguļojas gan politikā, gan ekonomikā, gan tiesiskajā sistēmā, un to risināšanai būs eh, jāiegulda liels darbs no valsts pārvaldes puses. Ik viena bijusī komunisma valsts ir saskārusies ar šīm grūtībām, Tāpēc tas, ka valsts elite un arī sabiedrība ir nolēmusi e, skatīt savu nākotni Eiropas kontekstā, visticamāk arī nodrošinās Melnkalnas pievienošanos Eiropas Savienībai. La parola all'onorevole. Paldies. Vārds Flašikovas Benovas kundzei pusotra minūte. Paldies, priekšsādātāja kundze, komisāra kungs. Progress Eiropas integrācijas procesā ir viens no svarīgākajiem faktoriem Melnkalnas tālākā attīstībā. Ekonomiskā ziņā šī valsts ir panākusi zināmu makroekonomisko stabilitāti un tā ir virzījusies uz priekšu arī attiecībā uz Kopenhāgenes samitā noteiktiem kritērijiem un tāpat arī attiecībā uz padoms prasībām. Darbs vēl ir nepieciešams tiesiskuma jomā, tiesu sistēmas sakārtošanā, tāpat ir jāturpina darbs cīņā pret korupciju un organizēto noziedzību. Melkalnei vajadzētu turpināt arī valsts administrācijas reformu, jāstiprina arī parlamenta loma. Uzsvars jāliek uz runas un plašsaziņas līdzekļu brīvību. Tāpat šajā darbā jāiesaista pilsoniskā sabiedrība un jāmazina diskriminācija un jānodrošina mazākuma tautība, tā skaitā Roma aizsardzība. Reģionālā sadarbība un labas kaimiņa attiecības ir viens no galvenajiem priekšnosacījumiem veiksmīgam integrācijas procesam cienējamie deputāti. Komisāra kungs Melnkalna ir nogājusi garu ceļu, lai izpildītu nospraustos kritērijus un lai to iekļautu Eiropas Savienības dalību valstu vidū, un tāpēc mums uh, vajadzētu uh, pozitīvi vērtēt uh, kandidātu valsts status piešķiršanu. Grāts. Paldies. Vārds Kukana kungam. Pusotra minūte. Thank you, Madam President, Mr. Kom Paldies, priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs, kolēģi. Es gribētu pateikties un sveikt referentu Tanaka kungu, pateicoties viņam par ļoti labo ziņojumu un ļoti labi izstrādātu attiecīgo rezolūciju. Melnkalne ir uh, uh, ļoti veiksmīgi virzījusies uz priekšu integrācijas procesā. Uh, šai valstī ir ļoti konstruktīva loma nodrošinot un uzturot reģionālo stabilitāti. Tā ir ļoti veiksmīga un pozitīvi darbojasies, to apstiprināja arī padome un komisija piešķirot Melnkalnē kandidātu valsts statusu. Domāju, ka vēl nepieciešamie kritēriji sarunu uzsākšanai tiks izpildīti pavisam drīz, un tad būs iespējams uzsākt iestāšanās sarunas. Līdz tam Melnkalnas valdībai ir jāliek uzsvars uz galvenajām prioritārajām jomām, kas ir skaidri uh, norādītas, un pavisam īstās uzskaitīšu pirmkārtām tiesiskums, cīņa pret korupciju un organizēto noziedzību, vēlēšana tiesību akti, parlamenta uzraudzības pilnvaru stiprināšana attiecībā uz valdību un tāpat pilsoniskās sabiedrības plašāka iesaistīšana sadarbībā ar valdību. Nākošais ir tiesu un juridiskās sistēmas reforma jācīnās pret korupciju, kura grauj valsts iestādes un tāpat arī ekonomisko un sociālo atbildi, atbil, attīstību. Un visbeidzot, man joprojām ir prieks, ka Melnkalne turpina integrācijas procesu, un tāpēc es ceru, ka padome pavisam drīz lems par sarunu uzsākšanu, un ka tas notiks patiešām drīz. Paldies! Grazie, la parola all'onorevole Thaler per un minuto. Paldies. <clears throat> Tālāk, kungs, pusotra. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Es gribētu vispirms pateikties referentam Tanaka kungam par lielajiem sasniegumiem Melnkalnes jautājumā. Melnkalne ir pamats lielām cerībām paplašināšanās procesā. Šai valstī nav nekādas būtiskas eh, grūtības un problemātika. Un tā, principā, var izpildīt visu, lai kļūtu par Eiropas Savienības dalību valsti. Melnkalnas kaimiņu valstis, vairākas kaimiņu valsts arī ir kandidātu valstis, un iespējams, ka tās Melnkalnē eh, saskatīs labu piemēru. Mums ir jāsniedz atbalsts Lukšiča kunga valdībai, bet tāpat laikā jāuzsver Melnkalnas valdībai, ka viņiem ir jāsadarbojas ar pilsonisko sabiedrību un ka kritiski noskaņoti masu informācijas līdzekļi nav ienaidnieki, bet uh, gan sabiedrotie. Melnkalna ir maza valsts, bet tā ir maza un godīga valsts, un to arī vajag paust visiem Eiropā. Paldies! Grācie. La... Paldies. Tagad vārds Basesku kundzei pusotru minūti. Paldies, priekšstādātājs kundze. Balkā, Rietu un Balkānu reģiona stabilitāte būs vēl labāka, ja Eiropas komisija uzskatīs Melnkalni par pilntiesību kandidātu valsti. Tā pašā laikā gribu pasvītrot, ka Kopenhāgenas kritēriji ir pilnībā jāievēro. Uh, lai varētu pievienoties Eiropas Savienībai. Ehm, neskartoties uz pastāvošo progresu, Melnkalnes varas iestādēm jāveic reformas būtiskos sektoros. Komisija, piemēram, pasveitroja korupcijas problēmu, kas ir padziļinājusies, ka ir nodokļu jomā problēmas un nepieciešams radīt specializētu struktūru, lai cīnītos pret šīm parādībām. No otras puses, minoritāšu tiesības, un te es īpaši domāju par romu tiesībām, nav skaidri pasvītrotas kādā likumā. Minoritāšu status konstitūcijā kā arī skaidrs šo minoritāšu tiesību apraksts būtu pozitīvs signāls integrācijai Eiropas Savienībā. Melnkalne vēlas veicināt ekoloģijas attīstību, tas, un tas ir arī Eiropas Savienības mērķis - aizsargāt dabu. Šajā sakarā gribu pasvītrot, ka turisms un transports var atstāt negatīvu ietekmi un varētu pagarināt sarunas par iestāšanos. Gribu atgādināt, ka Eiropas Savienības piešķirtā perspektīva veicina uh, izlīgumu ar pagātni šajā Balkāna reģionā. Paldies! Grāts! Paldies! Un tagad vārds Tabaidī kungam. Viena minūte. Tisztelt Győri államtitkár asszony, Füle biztos úr! Örülök! Paldies uh, eh, Jurī kundzei un uh, komisāram Fīlēm. Mani jo īpaši priecē tas, ka Ungārijas prezidentūra par prioritāti uzskata paplašināšanos Rietumu Balkānu virzienā, un es ceru, ka Ungārijas prezidentūra darīs visu iespējamo, lai sarunas varētu drīz sākties. Mani kolēģi jau norādīja, ka Rietumu Balkānu valsts iestājas gadījumā ir svarīga cīņa pret korupciju, bet te ir divi svarīgi jautājumi - kādas būs kaimiņa attiecības, un šajā situācijā Melnkalna ir paveikusi labu darbu, piemēram, ar Horvātiju ir noslēgts sadarbības līgums, un jautājums ir arī par attiecībām ar minoritātēm Melnkalne ir, eh, protams, eh, Melnkalne ir daudz darba šajā jomā, bet progress ir panākts un svarīgi, lai tas turpinātos. Paldies, pārējām pie brīvā mikrofona procedūras. Ir septiņi deputāti, kas ir pieteikušies. Došu vārdu visiem, bet pēc 60 sekundēm atslēgšu jums mikrofonu. Vispirms, vārds Kočilovska kungam. Paldies, priekšsādātājs kundze. Vispirms gribētu sveikt Melnkalni, kas ir panākusi kandidātu valsts statusu, lai iestātos Eiropas Savienībā. Politiskais dialogs šai valstī ar Eiropas Savienības institūcijām virzās uz priekšu. Tam nav ilga vēsture. Melnkalnes politiskā griba apņemšanās ir apliecināta, īstenojot reformas Lisabonas un Boloņas procesa ietvaros, bet, kā izriet no komisijas paziņojuma, tai pašā laikā mēs redzam zināmas nobīdes starp pieejamo kompetenci un to, kas ir nepieciešama. Melnkalnē tā tad vajadzētu pielikt visas pūles, lai nodvieš, nodrošinātu visiem sabiedrības slāņiem eh, sociālo iekļaušanu, izglītību, lai pilsoņiem būtu nepieciešamā kompetence, kas palielinātu to izlīdz darba tirgu. Paldies! Paldies! Zankas kungs, lūdzu. Čem poģinkovāč, paņī prevoņčončai. Paldies, priekšsādātājs kundze. Mēs skaidri redzam, ka Melnkalne ir vis aizvien vairāk adaptējas integrācijas procesam Eiropas Savienībā. Tas ir svarīgi Melnkalnē, bet es gribētu vērst jūsu uzmanību uz to apstākli, ka šim procesam ir divas dimensijas, kas papildina vienu otru. Vispirms Eiropas dimensija, kas parāda, ka Eiropas Savienība, tās principi un vērtības ir spēkā Eiropā un piesaista visus, un otrā dimensija saistīta ar Balkāniem Tas parāda citām valstīm Balkānos, kāds ir ceļš, ko var un ko vajag veikt. Tas ir grūts ceļš, bet to var izdarīt. Man ir īsts jautājums, vai Fūles kungs komisārs varētu pateikt, kāds ir paredzamais kalendārs e, Melnkalnes pievienošanās procesam Eiropas Savienībā? Paldies! Paldies! Nē. Tekaša kungs, viena minūte. Gracijā. As a citizen of Romania with... Paldies, kā Rumānijas eh, iedzīvotāji mēs ļoti paļaujamies uz eh, multietniskas sabiedrības veiksmīgu un mierīgu pastāvēšanu, un tāpēc es apsveicu Melnkalnes centienus nodrošināt atbilsti Kopenhāgenes kritērijiem attiecībā uz institūciju stabilitāti, demokrātijas nodrošināšanu un atbilstību Eiropas standartiem. Melnkalne ir parlamentāra demokrātija, kurai ir viss vajadzīgais ietvars demokrātijai, tiesiskumam un mazākumtautību aizsardzībai. Tomēr pastāv nopietnas problēmas tiesību aktu īstenošanā. Korupcija ir ļoti spēcīgi izteikta, joprojām galvas sāpes sagādā organizētā noziedzība un ir bāžas par tieslietu sistēmas efektivitāti. mistake in the operation. Atvainojiet, saka runātājs, šķiet, ka bija tehniska problēma. Es iedrošinu Melnkalni turpināt tās konstruktīvo iesaistīšanos reģionālajā sadarbībā un divpusējo attiecību stiprināšanā ar kaimiņu valstīm. Paldies! Uh, uz vienu minūti Vācis Nevados kundzei. Fileho dokazuje, že oddanosť čierneho. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Es domāju, ka ir skaidri redzams, ka Melnkalnas valdība ir apņēmības pilna virzīties uz integrāciju Eiropas Savienībā. Sociālās un politiskās izmaiņas, kas ir notikušas eh, šajā valstī pēdējo gadu laikā, ir ļoti pozitīvs signāls Eiropas Savienībai un tāpat arī citām valstīm šajā reģionā. Panākto progresu ir eh, novērtējušas arī apvienotās nācijas, atbilstoši apvienoto nāciju attīstības programmas novērtējumam Melnkalna varēs izpildīt visus tūkstošgadas eh, attīstības mērķus jau līdz 2015. gadam. Galupšič kungs, eh, kad viņš ciemojās Briselē, pavisam Nesen viņš norādīja, ka Melnkalnes viena no prioritātēm ir līdzdalība Eiropas Savienībā un NATO. Tie, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi mērķi, un uh, Es atbalstu visu šo palīdzību, ko Eiropas Savienības sniedz Melnkalnē. Paldies! Grācie, la paro... Paldies! Baldasāris kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Komisāra kungs, dārgie kolēģi! Ņemot vērā labos rezultātus, kas jau panākti, ceļā uz integrāciju Eiropas Savienībā, tomēr jākonstatē zināmi trūkumi, kas ir būtiskos sektoros, kas svarīgi demokrātijas attīstībai un tiesiskumam. Neraugoties uz paveikto un progresu, grozījumiem, kas veikta likumdošanā, krimināla likumā, un citās jomās ir tomēr būtiski elementi, kas vēl pietrūkst. Te es domāju par nepieciešamību garantis, garantēt atbildību un, e, tiesu sistēmā un caurskatāmību šajā nozarē. E, Nepieciešams, lai būtu patiesa prokurora neatkarība, lai nebūtu politiskās iejaukšanās, tāpēc ir absolūti nepieciešams izdarīt grozījumus, ieceļot tiesnešus un prokurorus. Jā, izbeidz praksi, kad to iecelšana notiek tikai parlamentā un valdības struktūrās. Runātājs tika pārtraukts ir nepieciešams uzlabot piekļuvi tiesām un tiesas sistēmām. Paldies, vārds Kretūkundzei. Paldies. Kandidāta valsts statusa panākšana Melnkalnē ir rezultāts atvērto durvju politikai, ko īsteno Eiropas Savienība un kas ir pozitīva gan Austrum Eiropā, gan Balkānos. Uh, Tas nav ne, vienkārši neviegls ceļš, bet ir sastādīta ceļa karta Melnkalnei, un tā var izmantot reģiona valstu pieredzi, kas jau ir pievienojušās nesenā pagātnē. Ir svarīgi, lai būtu labs ziņojums par valsti un lai varētu uzsākt pievienošanās sarunas. Es domāju, ka Eiropas Savienībā ir būtisks ieguldījums um, bijušās Dienaslāvijas izlīguma procesos. Un integrācija Eiropas Savienībā visām federācijas valstīm nozīmēs Uh, vardarbīgās pagātnes beigas. Es novēlu panākumus Melnkalnes tautai, tās nākotnē un ceļā uz pievienošanos Eiropas Savienībai. Paldies! Grācie, ulti! Paldies! Pēdējais runātājs Melceva kungs. Mit, uh... Paldies priekšsēdētāji ar vīzu režīmu liberalizāciju Melnkalnē, Serbijai un uh, citām reģionu valstīm. Ir uh, skaidrs, ka tas mums radīs daudz problēmu. Ienāks cilvēki, kas bēgs no nabadzības. Tāpēc ar informācijas kampaņu ir skaidri jānorāda, ka eh, iebraukšanas tiesības Eiropas Savienībā nav saistības ar uh, bēgšanu finansiālu apsvērumu dēļ vai darba apsvērumu dēļ. Uh, un uh, šķiet, ka daudzos aspektos ir mm, bijusi nepietiekama problēmu apzināšanās. Tostarp uh, mūs brīdina tādi gadījumi kā Roma problēma. Šķiet, ka daudzi no iedzīvotājiem jau tagad izmanto iespējas nelegāli iekļūt Eiropas Savienībā. Uh, Bet eh, jebkurā gadījumā Melnkalnes eh, centieni eh, Eiropas standārtu izpildē ir apsveicami, un tos ir patiecībā uz korupcijas apkarošanu un citām jomām Eiropas perspektīvas ieviešanai. Paldies! Grācie! Ura. Paldies! Un tagad došu vārdu komisāram Fūles kungam. Lūdzu. Paldies, priekšstādātāji, cienījamie deputāti. Mūsu Diskusija, manuprāt, bija ļoti auglīga un tikai vēlreiz apstiprināja, kādi ir turpmākie soļi, lai Melnkalne nodrošinātu tālāku progresu ceļā uz Eiropas Savienību. Kā jau ir atzīmēts rezolūcijas projektā, ko mēs šodien apspriedām, un tāpat arī komisijas atzinumā pagājušā novembrī Melnkalna ir ļoti daudz sasniegusi, bet tai tomēr vēl ir jāpanāk vairāk. Uh, valsts ir uh, uzsākus izšķirošu posmu, ir nepieciešami taustām rezultāti, lai Melnkalne varētu pāriet uz nākošo posmu Eiropas integrācijā. Uzņemtais ātrums, ko dod kandidāta valsts status, to nedrīkst zaudēt. Ir jāturpina reformas, tas jādara apņēmīgi. Galvenie mērķi ir labi zināmi, un tas ir tagad Melnkalnas rokās izpildīt šīs prasības un uh, kad Melnkalna būs gatava, tad tai jāiesaistās, aktīvi jāiesaistās sarunu procesā. E, Melnkalnes virzības ātrums būs e, atkarīgs no Melnkalnes sasniegumiem, un tas izskaidro manu uh, vilcināšanos skaidri uh, nospraust paplašināšanās kalendāru. Bet esmu pozitīvi noskaņots un pārliecināts, ka ar kopīgu atbalstu, bet galvenokārt ar uh, Melnkalnas iedzīvotāju atbalstu un apņēmību Melnkalna varēs spērt reālus soļus virzībā uz Eiropas Savienību. Paldies! Grazie, komisārio! Paldies, komisāri kungs! Tagad došu vārdu valsts sekretārei Gerija kundzei. Paldies, priekšsēdētāji un komisāri deputāti! Es pirmām kārtām vēlētos jums pateikties par šo produktīvo viedokļu apmaiņu. Ir jauki redzēt, ka Eiropas parlaments joprojām ir gatavs cieši sadarboties, lai Melnkalne varētu iestāties Eiropas Savienībā. Es vēlētos norādīt, ka bāžas un risināmās problēmas, kas tika pieminētas, ir darba kārtībā ko skata Eiropas Savienības iestādes Melnkalnas Eiropas integrācijas kontekstā, un mēs apņemamies tās risināt. Jautājums ir par to, kas notiks laika posmā no Melnkalnes kandidātu valsts statusa iegūšanas līdz sarunu sākšanai. Komisāra kungs par to jau izteicās un arī es to jau pieminēju, proti komisija ir formulējusi konkrētus nosacījumus, kas jāaizpilda Melnkalnē, tādi ir septiņi, piemēram, tiesiskuma uzlabošana, cīņa pret organizēto noziedzību un korupciju un citi, un komisija izvērtēs progresu, kas ir panākts, un pēc tam gada laikā droši vien tiks pieņemts lēmums par to, vai mēs varam sākt sarunas vai nē. Es vēlētos vēlreiz pateikties par šo diskusiju, un šī diskusija ir parādījusi, ka Eiropas parlaments ir gatavs sūtīt Rietumu Balkāniem pozitīvu signālu, vēstījumu, kas apliecina, ka Eiropas Savienības paplašināšanās uh, ir jāturpina un ka tai ir jābūt autentiskai. Proti, tas nozīmē to, ka Eiropas Savienība ar visām šī reģiona valstīm patur iestāšanās iespēju, protams, ka tās būs izpildījušas noteiktus nosacījumus. Melnkalnes iestājas sarunu sākšana nozīmēs uh, Serbijai to, ka komisija izvērtēs tās situāciju, un Horvātijai tas nozīmēs to, ka šai valstī ir jāpilda savi mājas darbi, un cerams, ka sarunas tiks noslēgtas vēl Ungārijas prezidentūras laikā. Mēs ceram, ka Eiropas Savienība varēs paplašināties, iekļaujot eh, šī reģiona valstis, ka tas būs izpildījušas visus nepieciešamos nosacījumus. Paldies! Paldies! Esat mums nu saņēmusi vienu rezolūcijas priekšlikumu, varam debates slēgt. Balsojums būs rīt pulkstens 11.30.